La séance est reprise. Atsākam sēdi. Et l'ordre du jour appelle. Darba kārtībā ir paredzēts balsot. Vispirms balsosim par, par Eiropas Savienības solidaritātes fondu izmantošanu avansu maksājumu nodrošināšanai Savienības 2017. gada vispārējiem budžetam. Referenti ir jūsu kolēģi Patrīcija Šulina. Pirmais grozījums, kas pār? Jā, varbūt pārbaudīsim, vai sistēma darbojas. Lūdzu, ievietojiet savas balsošanas kartītes. Un pārbaudīsim, vai sistēma darbojas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Par šodienas kundzes ziņojumu. Tātad pirmais grozījums, kas pār? Pret. Atturās. Noraidīts. Otrais par. Pret. Atturās. Noraidīts. Par visu dokumentu kopumā. Balsosim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Approbation par 24 voix. 24 balsis par, 2 pret. Pieņemts. Félicitations. Apsveicu referenti. Tālāk. Viltīkums ziņojums. Atzinums par bēgļu un migrantu pārvietošanās jautājumu risināšanu Eiropas Savienības ārējās darbības nozīme. Pirmais grozījums par pret. Atturās noraidīts. Otrais par pret. Atturās noraidīts. Trešais par pret. Atturās pieņemts. Ceturtais un septītais, kas ir identiski par pret. Atturās Noraidīts. Noraidīti abi divi. Piektais par pret. Atturās. Noraidīts. Sastais par pret. Atturās. Pieņemts. Astotais par pret. Atturās. Noraidīts. Devītais par pret. Atturās. Noraidīts. Desmitais grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret pārbaudīsim elektroniski. Skatāj klū. Beidzam balsot. Pieņemts. 16 balsts par 10 pret otrā daļa par pret atturās pieņemts. 11. par pret atturās noraidīts. Pret atturās noraidīts. 13. par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts 14 par 11 pret. 14. par. Pret atturās noraidīts, 15. par, pret, atturās noraidīts, 16. par, pret, atturās, pieņemts, 17. ir atsaukts, 18. par, pret, atturās, pieņemts, 19. par, pret, atturās, noraidīts, 20. par, pret, atturās, atturās noraidīts. 21. par pret atturās noraidīts. 22. divās daļās. Pirmā daļa par pret pārbaudīsim. Skatāj kļū. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa par pret atturās noraidīts. 23. par pret atturās noraidīts. 24. par pret atturās noraidīts. 25. par pret atturās noraidīts. 26. par pret atturās noraidīts. 27. par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Pieņemts 15 pār, 11 pret. 28. pār, pret. Atturās, noraidīts 29. pār, pret. Atturās, noraidīts 30. par, pret. Atturās, pieņemts 31. par, pret. Atturās, noraidīts noraidīts. 32. par, pret, atturās, noraidīts. 33. par, pret, atturās, noraidīts. 34. par, pret, atturās, noraidīts. 35. par, pret, atturās, noraidīts. 36. par, pret, atturās, pieņemts 37. par pret atturās noraidīts 38. par pret atturās pieņemts 39. par pret atturās pieņemts. Un tagad par visu dokumentu kopumā ar grozījumiem sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 19 balsis par, 4 pret, 5 atturējušies, apsveicu referentu Viotīkungu. Tagad mums ir jāizskata ziņojums par īstenošanu ziņojumu par Erasmus. Atzinumu sagatavojas mūsu kolēģis Novakovs. Pirmais grozījums par pret atturās. Nē, pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 14 balss uh, par 13 pret. Otrais grozījums par. Pret. Jūs visi, diemžēl, neceļat rokas. Kurš par? pret. Šķiet, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 pret 11. Tālāk trešais grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Ceturtais par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 16 pret 11. Piektais par. Pret. Šķiet, ka pieņemts. Sestais par. Piektais. Tātad ir savietojums ar ceturto, kurš par piekto. Pret. Šķiet, ka pieņemts, bet pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts. 14 balsoši pret 13 par. Sestais grozījums par pret atturās norādīts septītais par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Astoties grozījums par. Pret atturās, pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 15 pret. Devītais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturās. Pieņemts. 11. par pret pārbaudīsim. Beidzam balsot, tātad 15 par, 13 pret pieņemts. 12. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 13. par pret atturās norādīts 14. par pret pieņemts 15. par pret atturās norādīts 16. par pret atturās norādīts 17. par pret pieņemts 18. par pret atturās noraidīts. 19. par pret atturās pieņemts. 20. par pret atturās noraidīts. 21. ar mutisko grozījumu, kur iesniedz referents par pret atturās pieņemts. 22. par pret atturās pieņemts. 23. par pret pārbaudīsim. Balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņems 14 pār 9 pret. 24. pār. Pret. Atturās. Pieņemts. 25. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 26. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 27. par. Pret. Atturās noraidīts. 28. par, pret, pieņemts. 29. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. par, pret pret. Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Lūdzu, celiet rokas. 31. par. Pret. Atturās. Pieņemts. 32. par. Pret. Atturās. Pieņemts Noraidīts. 33. par. Pārbaudīsim. Labi, pārbaudīsim. 32. Balsojam elektroniski par 32. Beidzam balsot. Pieņemts. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. 33. par. Pret. Atturās pieņemts. 34. par. Nē, Tas atkrīt. Nē, ir mutiskais grozījums, kur iesniedz referents. Tātad ar mutisko grozījumu 34. kurš par? Pret atturās pieņemts. Un tagad par visu dokumentu kopumā ar šiem minētajiem grozījumiem. Balsojam elektroniski. Tātad pieņems 27 pār, 2 pret. Sveicam referentu Novakovu kungu. Nākamais punkts - struktūrālo reformu atbalsta programmas Olbricht kunga ziņojums. Vēlos piedāvāt balsot blokā par visiem grozījumiem, kuru mērķis ir svītrot šos te noteikums. Vai jums ir kādi iebildumi? Acīm redzot, nē. Tad 12. grozījums par pret noraidīts. Tagad blokā par šiem grozījumiem, kas par pret bloks tiek noraidīts. Un tad 78. grozījums par pret atturās noraidīts. 85. par pret atturās noraidīts. 89. par pret atturās pārbaudīsim. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 15 balsis par 12 pret. 80, ne, 92. un 93. grozījums par, pret, atturās, norādīts. 97. par, pret, atturās, norādīts. 99. ir atsaukts, 100. arī atsaukts, 101 un 102 par, pret, atturās, norādīti, 103. par, pret, atturās, norādīts. 104 un 105 par pret atturās norādīts, 106, 107 par pret atturās norādīts, 108 par pret atturās norādīts, 109 un 110 par pret atturās norādīts, 111, 112 par pret atturās norādīts, 113 par pret atturās noraidīts 114, 115 pār, pret atturās noraidīts 116, 117 pār, pret atturās noraidīts. Cent dix-sept. 117. bija identisks ar 116. Tātad abi divi noraidīti. 120. 121. par, pret, atturās, noraidīts. 126. atsaukt, 129. 130. par, pret, atturās, noraidīts. 131. par, pret, atturās, noraidīts. 134. 135. par pret atturās noraidīts. Piektais grozījums, par kur vajadzēja balsot blokā kopā ar septīto. Kurš pār? Pret. Pieņemts. 140. pār. Nē, nē, nē. 140. pār. Pret atturās. Nav īsti skaidrs, pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 15 balsojuši pret, 11 par. 141 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 142 par. Pret. Atturās. Noraidīts. 144. par, pret, atturās, noraidīts. 145. par, pret, atturās, noraidīts. 148. 147. par, pret, atturās, noraidīts. 149. par, pret, atturās, noraidīts. 150. par, pret pret atturās noraidīts. Sestais grozījums par pret atturās pieņemts. Septītais, par to mēs nobalsojām kopā ar piekto blokā, tagad 158. par. Nē, tas atkrīt, saka priekšsēdētājs. 189. par pret atturās noraidīts. 8. par pret atturās pieņemts. 198. par ne tas atkrīt. To jau ietver 8. 9. grozījums par pret atturās pieņemts. 200. 201. Par. Pret. Atturās. Noraidīts. 205. ir atsaukts. 208. par. Pret. Atturās. Noraidīts. 10. par. Pret. Atturās. Pieņemts.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 atturās noraidīts 17. par, pret, atturās noraidīts 19. par, pret, atturās noraidīts 21. par, pret, atturās noraidīts 22. par, pret, atturās noraidīts 24. par, pret, atturās noraidīts 25. par, pret, atturās, pārbaudīsim. Beidzam balsot, noraidīt, 14 balsojuši pret, 13 pār, 26 pār, pret, atturās, noraidīts, 28 pār, pret, atturās, noraidīts, 29 pār, pret, atturās, noraidīts. 31. par, pret, atturās, noraidīts. 32. par, pret, atturās, noraidīts. 34. par, pret, atturās, noraidīts. 35. par, pret, atturās, noraidīts. 36. par, pret, atturās, pieņemts. 38. par pret atturās norādīts. 39. par pret atturās norādīts. 40. par pret atturās norādīts. 41. 42. par pret atturās norādīts. 43. par pret atturās norādīts. 45. par pret atturās norādīts. 46. par pret atturās pieņemts. 47. par pret atturās noraidīts. 49. par pret atturās noraidīts. 50. par pret atturās pieņemts. Pirmais grozījums par pret atturās pieņemts. 53. par Nē, tas atkrīt. Otrais par pret atturās pieņemts. 55. par pret atturās noraidīts. 56. par pret atturās noraidīts. Piedzimta astotais par pret atturās noraidīts. 58. un 59. Tagad trešais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts 61. par. Pret. Atturās. Norādīts 64. par. Pret. Atturās. Norādīts 4. par. Pret. Atturās. Pieņemts 68. par. Nē, 4. atkrita, jo 67. par arī atkritis. Nē, tas ir savietojums ar 4. Tātad balsosim par to. 67. par pret 67. grozījums. Savietojums ar 4. Kurš ir par? Celiet rokas. Pret. Atturās. Pieņemts. 69. Par to jābalso? Nē. Nē, 68. atkrita, 69. par pret. Pārbaudīsim. Beidzam balsot. Noraidīts 17 balsojuši pret, 11 pār. Tagad par visu dokumentu kopumā balsojam elektroniski. Personāla balsojums. Sākam balsot. Pieņemts 23 par 6 pret 1 atturējos. Apsveicam Olbrihtu kungu. Thank you. Le rapport de madame. Nākamais no jums Holmēras kundzes ziņojums. Donc, nous allons nous prononcer. Balsošana notiks uh, citreiz, tas ir atlikts uz vēlāku laiku. Tagad izteiksimies par Gardie Zabalkundzes atzinumu Eiropas Investīcija Banka finansiālo darbību gada pārskats. Pirmais grozījums, kurš pār pret, atturas, noraidīts. Otrais pār, pret, atturas, noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais divās daļās. Pirmā daļa par pret. Pārbaudīsim elektroniski. Scrutin est clos. Noraidīts uh, 17.11. Otrā daļa. Kurš par? pret pieņemts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sastais par pret atturas pieņemts. Septiņi par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts atturas noraidīts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas noraidīts. Vienpadsmit par pret atturas. Šķiet pieņemts, pārbaudīsim. Skatāj kļūt. Beidzam balsot. Pieņemts 15, 13. 12. par. Pret. Atturas pieņemts. Mutiskais grozījums. Garie zabāli. Par. Pret. Atturas. Noraidīts. Pieņemts, pieņemts. 13. 13. atkrīt. Pirmā daļa. Pirmā daļa atkrīt. Otrā daļa par, pret, atturas, šķiet uh, noraidīta, bet pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot.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 atturas. Pārbaudīsim. Skatāju. Beidzam balsot. 15 pār 14 pret. Amendement numéro 17, qui est pour? 17. Kurš pār? Kurš pret? Šķiet eh, noraidīts. Sākam balsot. Skatāj, klū. Beidzam balsot. Noraidīts. 17, 11. 18. grozījums. Par, pret, atturas, noraidīts. 21 par, pret, atturas, noraidīts. 20 par,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 pieņemts 25 par pret atturas noraidīts. Par visu tekstu balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 27 par 3 pret 1 atturas. Apsveicam Gadījā Zabalkundzi.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 par diviem pārvietojumiem 16. gada budžetā. Merci, le... Pateicos priekšsēdētāji, ir divi uh, pārvietojumi. 18 miljoni 508 miljoni eiro un 2 miljoni 388 uh, maksājuma apropriācijas, tad arī vairākas šīs administratīvās līnijas kas attiec tieši uz izpildu aģentūrām un uz komunikāciju aktivitātēm. Divas operacionālās uh, līnijas, kas ir kosme programmā. Aicinu jūs apstiprināt šos pārvietojumus. 33. pārvietojums 33 miljoni. 33 miljoni maksām apropriācijas. Arī ir kavējumi un to pārvietojam uz Erasmus, plus, kur uh, arī ir uh, ļoti daudz maksājuma kredīti, maksājuma apropriācijas. Arī apstipri, aicinu apstiprināt šo pārvietojumu. Paldies! Iebilžu nav. Labi, elektroniski balsosim par 32. pārvietojumu. Referents aicina balsot pār. Sākam balsot.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 Tad paliekam joprojām pie 16. gada budžeta. Par pārējām iedaļām vārds Žerāram Deprē, referentam. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Šeit ir 16 priekšlikumi, pārvietojumi priekšlikumi. Tad te ir arī 14 pārvietojumi, kur, par kuriem nav jābalso, bet ir divi, par kuriem ir jābalso. Un tad es arī paskaidrošu. Pirmais pārvietojums, ko piedāvā Eiropas ārējais dienests, INF 2 2016, tas problēmas, manuprāt, nerāda. Tālāk ir INF 3 2016 pārvietojums arī te problēma nav. Par uh, revīziju palātu. Arī mazīgi pārvietojam, manuprāt, šeit problēma nav. Reģiona komiteja seši lūgumi pēc pārvietojumiem, pieci pārvietojumi problēmas nerada, bet es vēl uh, mm, atgriezīšos pie C1 2016 pārvietojuma. Uh, Tālāk par ekonomisko sociālo lietu komiteju trīs pārvietojumu lūgumi, divi problēmas nērādā, atgriezīšos pie DLC 1 2016. Tātad, ja kolēģi piekrīt, es piedāvātu uzskatīt, ka šie 14 pirmie pārvietojumi problēmas nerada un tiek uzskatīti par pieņemtiem. Šimakā. Manka kungs. <coughs> Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es varu atbalstīt uh, referenta pieeju. Es vēlos izteikt gan vienu komentāru. Jā, mēs uh, skatām reģionu komitejas pārvietojumus, tad mēs redzam, ka katru gadu ir 5% palielinājums tulkojuma eksternalizācijām. 25% eh, bija arī 13. gadā, 16. gadā tie 13%. Tas pats notiek arī attiecībā uz Eiropas Savienības tiesu. Atlaižot vienu procentu no personāla un tad pieņemot darbā āršteta darbiniekus, es domāju, būtu liederīgi uzklausīt no komisijas, vai tas ir tā vērts Es nezinu, vai tādā gadījumā vispār ir jāatlaiž personāls, ja pēc tam citi cilvēki tiek pieņemti darbā. Voilà, on, on Labi. Jā, tādējā tiek radīts iespējas, ka samazinās darbinieku skaits, kaut kur piemērojam jau šo dogmu, bet iespējams, ka gala beigās tas maksā dārgāk, jo ir pēc tam jāmaksā. Uh, mm, ārštata darbiniekiem. Deprēkungs, jā, es varu piekrist uh, tam, ko teica Manka kungs un ko teicāt jūs. Tās ir uh, tiešas uh, sekas tam, ka visās institūcijās par 1% ir samazināts personāls. Ir tomēr personāls, bez kā mēs nevaram, tas ir arī tulkošanas gadījumā, tad ir arī jāpēc, jāņem pēc tam darbā um, ārsta darbinieki, Un tā ir muļķīga politika. Tā tad. Ekonomisko sociālo lietu komiteja. DFC1 2016. Un reģiona komiteja. DC viens 2016 arī tas pats. Tātad šī pārvietojuma ir liela, visai liela 1 miljons 200 tūkstoši un 9, vairāk 9 miljoni reģionu komitejai. Par ko šeit ir runa? Jūs zināt, kā reģionu komiteja strādā ar uh, ekonomisko sociālo lietu komiteju vienā ēkā šeit Briselē. Viņi piedāvā pārnest uh, šos, šīs apropriācijas, lai uh, realizētu sekojošu operāciju. Tas ļautu maksāt par 16. gada apropriācijām un nevis to pārnest uz 17. gada budžetu. Tad visas nodevas, kas, bija, kas ir jāmaksā 2017. gadā tas attiecas, jā, varbūt uz uh, budžeta īstenošanu katru gadu, par to var rasties dažādi jautājumi, bet nu, man ir vairāki jautājumi arī šeit. Mēs esam apstiprinājuši visus pārvietojumus budžetam, 16. gada budžeta piešķiršanai. Uh, Tā bija, e, tas bija formāls komisijas priekšlikums, un mēs to akceptējām visām institūcijām. Otra lieta, ja mēs nepieņemam šo pārvietojumu, tad ir vairākas apropriācijas, kas tiks anulētas, un tās ir apropriācijas, kas ir nepieciešamas, lai uzlabotu arī e, drošības. Uh, e, Stiprināšana šajā ēkā tas nozīmē, ka būs tomēr nepieciešams budžets, uh, bet tas būs jāņem no 17. gada uh, paredzētā budžeta šī līdzekļi. Otrkārt, nepieciešams pēc iespējas ātrāk ir īstenot šos uh, drošības nostiprināšanas darbus ieejas uh, koridorā. Es domāju, ka ir jāapstiprina šie abi pārvietojumi priekšlikumi. Halmejers kundze, lūdzu. Ja, te vorher noch mal kurz wegen Jā, es vēlējos izteikties pavisam īsi. Nevis par šo punktu, par kur mēs šobrīd runājam, bet par šo uh, tēmu, kas ir eksternalizēšana. Arī parlamentā mums ir šāda problēma, proti mēs ļoti daudz ko esam deleģējuši ārējiem dienestiem. Un, un tulkošanas dienestam un arī mutiskās tulkošanas dienestam mm, mēs esam ievērojami ietekmējuši, tātad ietaupījuši uz uh, tūkošanas uh, rēķina. Bet mēs neesam runājuši dalībvalstīm par finansējumu, un jāsaka, ka gal galā tas negatīvi atsaucies uz parlamentu. Mēs ļoti daudz esam ietaupījuši, bet tas mums nav palīdzējis. Exact. Nous revenons. Labi, Tieši tā. Tā tad uh, atgriežamies pie. Lūdzu, gribat ko teikt? Nē, labi. Varbūt uh, elektroniski varam balsot par uh, šiem abiem pārvietojumiem. Sākam balsot elektroniski par abiem pārvietojumiem. Komit reģionu komiteja un ekonomisko sociālo lietu komiteja. Skaitā ir klūč. Beidzam balsot. Pieņemts 23 pār 2 pret. Holmējers kundze. Nebūs balsojumu par ēku politiku. Par 14. Mēs jau nobalsojām. Iebildumu nebija, tad uzskatām, ka 14 pārējie pārvietojumi ir tādējādi apstiprināti. Līdz ar to esam noslēguši balsošanu. Tagad uzklausīsim Holmejers kundzi par solidaritātes fondu. Ai, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi un kolēģis, šajā gadījumā ir runa par kādu uh, gadījumu, par kuru ļoti daudz tika ziņots arī televīzijas kanālos visā Eiropas uh, Savienībā, par, par uh, lejas Bavārijas reģionu Vācijā. Jūnijā 2016. gadā šis reģions piedzīvoja plūdus. Septiņi cilvēki gāja bojā. 47 eh, tūkstoši cilvēku ietekmē šie plūdi, un jāsaka, ka tas viss notika ļoti ātri, desmit minūšu laikā vesela pilsēta bija zem ūdens, un tūkstošiem cilvēku mēģināja eh, glābties vai nu ēku uh, otrajā stāvā, ja ēkas vispār bija palikušas, tad viņi vai arī viņi centās glābties kur citur. Dažiem tas neizdevās, un vairāk nekā 2000 cilvēku ir palikuši bez patvērumu Eh, visvairāk tas skār Zimbahu. Inna, es atvainojos, saka priekšsēdētājs, tie, kas iziet šobrīd no zāles, varbūt jūs varētu klusāk. Tātad ir nepieciešama palīdzība, lai uh, sniegtu vismaz minimālo atbalstu. Runa par 1,26 miljārdiem Vairāk nekā 3% eh, no eh, šī minētā reģiona IKP. IKP. Jo eh, šie plūdi tiek uzskatīti par reģionālo katastrofu, un tādā gadījumā tiek atmaksāti 2,5% no šiem zaudējumiem. Tātad 1,3 miljoni pieejami. Procedūra noritēja kā parasti, komisija pārbaudīs visus faktus, un jāsaka, ka te nekas daudz arī nav vairāk diskutējams. Ir pilnīgi skaidrs, ka uh, nepieciešams laiks, lai šī pilsēta nu, tiktu atjaunot. Merci, Madame Olmeja. Paldies, Holmejers kundze. Ik viens apzinās, cik uh, smagi ir bijuši šie apstākļi un katastrofas cekas, vai kāds vēlas izteikties. Šķiet, ka nē. Labi, paldies par uh, šo paziņojumu, Olmējers kundze. Varbūt, ka kolēģi iesniegs grozījumus. Tie ir jāiesniedz vēlākais līdz rītdienai, pulksten desmitiem. Budžeta komisijā mēs balsosim turpmāko nedēļu laikā, bet manā rīcībā vēl nav konkrēts datums un nezinu arī, kad tas tiks izskatīts plenārsēdē. Tagad vārds Jose Manuēlam Fernandesam, kas runās par trim budžeta grozījumiem 2016. gadam. Jā, priekšsēdētāji, tad es jau runāju par šiem jautājumiem vairākas reizes mūsu komitejā, un es vēlos tikai atgādināt, ka DAP 5 ir uh, jautājums par līdzsvaru ievērošanu, ņemot vērā tas, ka stājoties spēkā 14. gadu lēmumam par pašu resursiem, ir jāveic šīs līdzsvarojums, un tādēļ es ierocinu veikt šīs apropriācijas un pielāgošanos. Tas ir tieši DAP 5. DAP 6 savukārt nekādas problēmas nerad, jo tas ir solidaritātes fonda piemērošanu Vācijai plūdu gadījumā un tas nekāds pretrunas tur nav. Pat ceturto vēlos atgādināt, kā uh, e, tur ir runa par kādiem neiz, trīs e, neizmantotiem kohēzijas līdzekļiem. Bet nākotnē, protams, tas varētu radīt problēmas, kur mēs runājam par daudzgadu finanšu schēmu. Uh, un līdz to iespējamām izmaiņām spiedienu, ko tas rada. Tādēļ arī šis jautājums tomēr, tomēr svarīgs, lai arī šo dabu uh, apropriāciju mēs pareizi novirzītu. Īpaši skatoties arī Frontex tālāko attīstību, viņu struktūras izveidi, un varētu arī palīdzēt ar šādu soli atrisināt bēgļu problēmu. Tālāk arī atbalsts bēgļiem Turcijā Tas ir ļoti nozīmīgs. Tādēļ es ierosināju šeit, kur mēs runājam par 400 miljonu pārvirzīšanu, jau avans izmaksāšanu. Tas ļoti svarīgs solis, lai bēgļu fonds darbotos. Un tas ir kopā arī ar uh, globalizācijas fonda izmaiņām. Tātad es aicinu šo avans maksājumu, kad es nevienu novirzīt 400 miljonu apmērā. un tādu pašu arī tad maksājumu paredzēt arī 2017. gadā. Tad DAP 456 ir precīzi arī noteikti arī mm, šeit jau priešlikumi. Un tad jāgādājums visiem deputātiem, ka ar vienu izņēmumu, tātad DAP 6, es tomēr aicinātu arī apstiprināt šo mandātu, uh, arī trilogu sarunām, lai ņemtu vērā trilogu sarunu iznākumu šī DAP piešķīruma lēmā. Tad tas, kad DEP 6. Tas jau arī, kur mēs runājam arī par Monikas Holmajers priekšlikumu, kas tiek pagaidām atlikts līdz pirmdienai, 14. novembrim 19.00. Paldies jums! Lūk, tad grafiks ir skaidrs un apstiprināts, un mēs redzam, kāda varētu eh, būt šie lēmumi. Vai būtu vēl papildus kādi komentāri jautājumi? Nē, nav. Paldies! Ozi Manuēl par šo paziņojumu. Labi, mēs te cekojam un skatāmies, protams, arī šim izmaiņām budžetā. Līdz ko arī būsim noslēguši vispārējo budžetu procedūru. Um, 2017. gada budžets, uh, kam ir arī iekļauts šis arī A, uh, pirmais uh, izmaiņas. Tas, protams, ir pirmais gads, ko mēs arī skatām izmaiņas jau pārskats daudzgadu finanšu schēmai. Labi, līdz ar to šobrīd mums plānots, ka darba atsāktos 10.30 un tā ir 10. Tad mums ir jāizsludina pauze un sāks, atsāksim darbu aiz slēgtām durvīm pulksten 10.30. C'était prévu à 10h. Certains de nos collègues euh, avaient. Tātad ir tā, ka daži kolēģi ir ieplānojuši droši vien savu darbu rītu tā, ka ierastos tikai 10.30, tad es tagad aicinu tomēr ievērot šo iepriekš izsnotu kārtību un tagad izsludinu.